Paldies! Tas bija ļoti interesanti. Tagad debatas ir beigušās. Nākamais darba kārtības punkts. Jautājums, uz kur jāatbild mutiski, proti maldinošas uzziņu sabiedrības. Un vispirms došu vārdu Busutila kungam, autoram. Thank you, Madam President. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Mm -hmm. Pirms divar pusgadiem es eh, plenārsēdē iepazīstināju ar ziņojumu par maldinošām uzziņu sabiedrībām, un signāls, kur deva mūsu parlaments, bija ļoti skaidrs, proti, ka ir nopietna problēma, kas saistīta ar maldinošām, maldinošu praksi, eh, kur veid šādas uzziņu sabiedrības. Desmitiem tūkstoši mazo uzņēmumu, brīvprātīgu organizāciju un pat labdarības organizāciju kļūst par upuriem šādām te um, maldinošām praksēm. Mums ir nepieciešama kopīga pieeja, lai pilnībā un uz visiem laikiem pārtrauktu šādu praksi. Divi ar pusgadus vēlāk, diemžēl, mēs esam atkal šeit plenārsēdē, lai diskutētu par šo pašu jautājumu, jo ir uh, bijuši nopietni trūkumi uh, cenšoties eh, cīnīties pret šādu problēmu, kur rada maldinošas uzziņas sabiedrības. Un tas nav pieņemami. Es atgādināšu kolēģiem, par ko tad ir runa. Patiesībā runa ir par to, ka maldinošas uzziņas sabiedrības nosūta formulāru uh, kurā tiek apgalvots, ka cilvēkiem gluži vienkārši ir jāatjaunina savi personālie dati, jeb uzņēmuma dati, apmaiņā pret um, iespēju par brīvu parādīties šādā te uzziņu sabiedrības sagatavotā uh, dokumentā. Un, uh, It kā izpildot šo uh, formulālu, ja veidlapu ne, nerodas nekādi izdevumi. Taču pēc tam, kad cilvēki ir nosūtījuši šos datus, viņi saņem vēstuli, kurā viņiem tiek pieprasīti uh, tūstots uh, eiro uh, triju gadu laikā, un ja viņi nemaksā šo summu, tad maldinošās uzziņas sabiedrības patiesībā uh, uzsāk uh, draudēšanu šiem uzņēmumiem, draud ar tiesvedību un uh, nepārtraukti vajā šos cilvēkus un uzņēmumus. Un pats satraucošākais ir tas, ka šāda prakse notiek vairāku dalībvalstu atbildīgo iestāšu uh, eh, acu priekšā, kuras lieliski apzinās par šo problēmu un neko nedara, lai to pārtrauktu. Vairāki, vairākas šādas te uzzieņu sabiedrības joprojām darbojas nesodīti. Komisija līdz šim uh, ir paziņojusi priekšsēdētāji, ka šāda maldinoša prakse ir pret Eiropas Savienības likumdošanu, taču tā nav darījusi pietiekam daudz, lai pārtraukt šo praksi. Tieši tāpēc esam šeit šodien. Paldies, paldies Busutilkungam. Un tagad vārds līdzautorei Korhols kundzei uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, eh, cienījamie deputāti, eh, tas skaits, kas ir saņemts par šādu maldinošu eh, uziņu sabiedrību, darbību norāda uz to, ka tā ir nopietna problēma maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, Um, šādi uzņēmējiem tiek darīts gan, nodarīts gan finansiāls kaitējums, gan citādi veidi kaitējums. No 2003. līdz 2008. gadam gandrīz 14 tūkstoši uh, sūdzību tika saņemts, simtiem vēstuļu joprojām tiek saņemts no uh, šādu maldinošu sabiedrību u, upuriem. Um, diemžēl uh, šāda prakse uh, norad, dara kaitējumu iekšējām tirgumu un e, šāda um, praksa ir pret direktīvu par maldinošu un salīdzinošu reklāmu, taču nav pietiekamu līdzekļu, lai vērstos pret šādu praksi. IMKO komiteja, kas ir atbildīga par likumdošanu, nesen uh, Uh, uzsāk runāt par šo jautājumu ar Nīderlandes varas iestādēm, norādot uz uh, šādu praksi, kādu īsteno uh, uzziņu sabiedrības, kas ir nodibinājušās Nīderlandē. Nīderlandes iestāžu atbildi skaidri parāda, ka dalībvalsts vairāk uzstrauc tas, kas drīzāk notiek paša teritorijā. Uh, Es uzskatu, ka ņemot vērā, ka šī problēma tomēr ir pārobeža, ir nepieciešama lielāka sadarbība starp dalību valstīm un varas īstenošanas iestādēm, lai ap, apturētu šādu praksi. Komisija pati varētu uzņemties aktīvāku lomu, strādājot kopā ar dalību valstīm pārobežu īstenošanā, izmantojot pašreizējos Eiropas Savienības tīklus, lai um, uzlabot sadarbības starp dalību valstīm. Vairāk ir jāuzsver efektīva un preventīva rīcība, lai novērstu šādu maldinošu praksi, ehm, jo pretējā gadījumā uzņēmumi vairs nevar turpināt darbu. Ir jāparedz paplašināt ehm, attiecīgās direktīvas aptvērumu, lai iekļautu visas komercprakses, kas ir saistītas ar uzņēmumiem un patērētājiem, vai nu cenšoties aizsargāt ehm, konkurentus vai arī patērētājus. Un visa veida negodīga praksa tādējā tiktu aptvērta un to regulētu vienoti noteikumi par maldinošu darbību. Ir ļoti nozīmīgi palīdzēt uzņēmumiem cīnīties uh, pret šādu praksi, uzlabojot informāciju un informējot labāk šos cilvēkus par to, kā ir iespējams vērsties pret šādu praksi. Es uzdot jautājumu komisāram, kāda ir galvenie šķēršļi, kas neļauj valsts iestādēm vairāk iesaistīties pārobežu īstenošanas sadarbībā, un kādus pasākums komisija ir ieplānojusi, lai cīnītos pret šādām maldinošām uziņu sabiedrībām. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisāram Otingerkungam. Frau Präsidentin, meine Damen. Priekšstādātājs kundze, dāmas un kunga deputāti. Komisija piekrīt tām bažām un kritiskai analīzē, kāda ir sniedzis Eiropas parlaments. Uzziņu sabiedrības un daudzas firmas uh, ir radījušas problēmas un iedzīvotāji cietuši maldinošu uzziņu sabiedrību dēļ. Pirms trim gadiem jau sākām darbu, lai novērstu situāciju, un esam saņēmuši daudz tūkstošu sūdzību par eh, šīm uziņu sabiedrībām, un domājam, ka tas ir tikai neliels skaidrs no patiesās situācijas atainojuma, jo eh, domājam, ka šādu uziņu sabiedrību skaits varētu būt daudzkārt lielāks nekā tas, kas mums ir zināms. Mana kolēģa Redingas kundze vāc datus, savus datus, lai vēlreiz aptvertu šīs problēmas dimensiju. Es gribu uzsvērt to, ka šī prakse jau 114. direktīvā, kas tika pieņemta 2006. gadā par uh, maldinošām uzziņām un uh, reklāmu, tiek uh, ierobežota. Tādas uzziņas un maldinoša informācija ir aizliegta. Taču šāda praksa ir. Uh, iestājusies pārobežu uh, kontekstā. Līdz ar to to ir grūti uh, juridiski uh, pārtraukt. Kolēģi Redinga uh, plāno, lai atrisinātu šo problēmu, līdz gada beigām publicēt uh, paziņojumu, kurā tiks runāts par direktīvas uh, īstenošanu, tās direktīvas, kāda pat laban ir spēkā par maldinošu un uh, kaitīgu reklāmu, kā arī izteiks priekšlikums par tās pārstādi un uzlabošanu. Tā domā par saturiskiem uzlabojumiem un uh, runā arī par to, kā palīdzēt iedzīvotājiem, kas cietuši maldinošu uzziņu sabiedrību dēļ, kā arī palīdzēt uh, nacionālām uh, iestādēm kā un par to, kā uzlabot sadarbību pārobežu kontekstā. Tāpat pilsoņi un uh, uzņēmumi vairāk jāinformē par, uh, maldī, par šādām uzziņu sabiedrībām. Ir nepieciešama labāk uh, sabiedrības iesaist un labāk sabiedrības informēšana. 2008. gada direktīva visās dalībvalstīs ir īstenot, bet neskatoties uz to, komisija plānojot šo paziņojumu ir aicinājusi dalībvalsts vēlreiz uh, Uh, ziņot un stāstīt par uh, direktīvas īstenošanu un iesniegt ziņojumu par to. Maija beigās uh, komisija organizēja konferenci, tajā piedalījās dalību valstu valdību pārstāvji un arī interešu grupu pārstāvji. Viena no prioritātēm bija uziņas sabiedrības maldinošo darbību analizēt un to pārobežu kontekstā. Ir nepieciešama labāka un sistemātiska sadarbība starp dalībvalšu iestādēm. Arī tas tiks ietverts kolēģis Redingas paziņojumā, kā jau teicu, paziņojums ir sagaidāms uh, līdz gada beigām. Uh, Un gribu teikt, tā kā jūs šo jautājumu skatāt, kā steidzam un prioritāri arī mēs to darīsim, līdz ar to nākošos soļus pēc iespējas ātrāk ievadīsim. Jāsaka arī tie, kas ir cietuši no šādu uh, uzziņu sabiedrību darbības, viņu viedoklis ir jāuzklājas, mums ir nepieciešams laiks tam. Tāpat uh, tiek, tiks pārbaudīts, uh, kādi argumenti ir izteikti, un komisija. Uh, grib ievadīt uh, pasākums, lai uh, tādi pasākumi būtu uh, iespējami, uh, ka šādi pārkāpumi arī pārobežu kontekstā tiek uh, novērsti un sodīti. Paldies par jūsu atbalstu. Paldies! Paldies, dargie kolēģi! Tagad turpināsim ar runātājiem uh, politisko grupu vārdā. Jau tagad esam iekavējuši laiku, izskatot mūsu darba kārtību, tādēļ vēlreiz visus lūdzu ievērot jums atvēlēto runas laiku. Citādi man būs jūs jāpārtrauc, jo mums ir um, jābalso šodien un tas jādara precīzi. Tagad uh, Papa Nikolau kungs, uh, tautas partija, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Jā, protams to, ko, tam, ko jūs teicāt, tam var tikai piekrist. Taču jāsaka, ka Grieķijas pilsoņu šādas uzziņas sabiedrības tiešām nomoka. Man arī informēja par šādu ļaunprātīgu praksi un esmu saņēmis arī atbilstošus dokumentus. Piemēram, šeit dokuments par uzziņu sabiedrību maldinošu darbību. Un gluži augšā ir šī dokumenta sākumā rakstīts, ka datu aktualizēšana notiek bez maksas. Gluži skaidri tas ir rakstīts. Pilsoņi to ir redzējuši un teica, laikam domājuši, jā, nu šeit uh, pāris dati ir eh, jāpieraksta, un eh, dokumenta pašā apakštaļā ir rakstīts, gluži kā Busutila kungs to teica, ka tūkstoši eiro gadā jāmaksā par šo datu eh, apstrādi ievadīšanu. Tad nedaudz laika paiet, firmas juridiskā nodaļa izsūta vēstuli patērētājiem. 3500 eiro tiek prasīti no tiem pilsoņiem, piemēram, konkrēti no tā pilsoņa, kas ir vērsies pie manis, uh, Viņam tas būtu jāmaksā, jo uh, tiek pieskaitīts arī procesa likmes un arī it kā procesa izmaksas, uh, kādus uzņēmums ir maksājis par uh, maksājumu novēlošanu. Direktīva, par kur jūs runājāt, komisāra kungs, nav īsti īstenota. Stokholmas programma nosaka, ka mums uh, ir nekavējoties jāvērš um, pie šī jautājuma uh, risināšanas. Tas interesē mūsu pilsoņus pilsoņiem ir jābūt skaidrs, ka mēs ne tikai ar lieliem Eiropas jautājumiem nodarbojamies, bet gan nopietni pievēršamies pilsoņu ikdienas problēmēm. Tādēļ šī, pro, šo problēmu ir nekavējoties jāatrisina. Paldies! Nākošā runātāja Flašikovs kundze. Tas palačina. Priekšsēdētājiem mums ir um, jāpā, jāpārtrauc šo maldinošo uziņu sabiedrību darbību. Jo runa ir ne tikai par maldinošu praksi, bet negodīgu praksi. Uh, Ja ir cilvēki, kuri melo un kuri e, tādējādi piesaista citus uzņēmums un e, citus cilvēkus un uh, iedzīvojas uz eh, citu cilvēku rēķinu, tad šāda praksa ir nelikumīga. Mums arī ir jāpasaka pavisam skaidri, ka šāda maldinošu uzziņu sabiedrība praksi ir nelikumīga saskaņā ar direktīvu par maldinošu un salīdzinošu reklāmu. Mums nav nepieciešams radīt un pieņemt jaunu likumdošanu, mums gluži vienkārši pienācīga uzmanība jāpievērš jau esošās likumdošanas īstenošanai. Problēmas rada eh, tieši pārobežu jautājums, jo uh, uzņēmumi bieži vien nespēja uh, aizsargāt sevi un pieprasīt kompensācijas, vai gluži vienkārši viņu rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai maksātu par uh, tiesvedību. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai informētu cilvēkus par šādu praksu un to pārtraukt. Paldies. Tagad vārds Harkins kundzei uz divar pusminūtēm. Thank you, uh, madam. Paldies, priekšsēdētāji, bet divar pusminūtes. Komisārkungs, pēdējo gadu laikā esmu ticies ar tik daudziem īru pilsoņiem, kas ir kļuvuši par upuriem šādām maldinošām uzziņu sabiedrībām. Tā, piemēram, es tikos ar kādu skolas pārstāvu, kas samaksāja uh, vairāk nekā 2000 eiro, jo skola nevarēja to samaksāt, un šī persona uh, jutās atbildīgi, jo viņi bija parakstījuši šo veidlapu. Un viņi jutās arī piemuļķot, jo viņi teica, nu, es jūtos tik muļķīgi, ka es iekritu šādā gadījumā. Runa ir arī par kādu vecāku sievieti, kuras vīrs bija taksometra šofers, un viņa uh, domāja, ka viņa gluži vienkārši aizpilda uh, veidlapā norādīto nepareizo informāciju, un gal galā vēl divus gadus pēc tam viņa turpināja saņemt draudu vēstules. Viņu pilnībā terorizēja šīs te draudu vēstules, un es nevarēju viņai pateikt, nemaksājiet šo naudu. Vienīgais, ko es varēju teikt, ja es būtu jūsu vietā, es nemaksātu. Un tas bija labākais padoms, ko es varēju dot. Ir ļoti daudz šādu piemēru, un es zinu, ka jūs noteikti par eh, tiem esat dzirdējuši. Pilsoņi sagaida, ka Eiropas Savienības likumdošana tos aizstāvēs, un viņi nevar saprast, ka Eiropas Savienības likumdošana viņu šādā veidā neaizstāv. Eh, te tik tiešām ir eh, neskaidrības, jo es saku pilsoņiem, ka es uzskatu, ka viņi tiek aizsargāti, bet es nevaru to garantēt. Ja es pareizi saprotu, tad vien, eh, nu, no šādām, eh, uz, viens no šādiem uzņēmumiem tika sodīts Spānijā, un tas gluži vienkārši pārcēlās uz eh, citu vietu un turpināja savu darbību. Tātad pilsoņi nesaprot, kā šīs te juridiskās sistēmas darbojas citās valstīs. Iespējams, ka viņi var paļauties uz savu dalībvalstu, saprotot, ka tā tās aizstāvēs, bet viņi nevar paļauties uz to, ka tiks aizstāvēt arī citās dalībvalstīs. Un ja šie uzņēmumi pārceļas citviet ārpus Eiropas Savienības, tad jau atkal nav skaidrības, vai viņi tiks aizstāvēt vai nē. Ļoti labi, ka komisija saprot šo problēmu un ka tā grasās paraudzīties uz pārrobežu gadījumiem un grasās informēt pilsoņus un uzņēmumus. Jūs teicāt, komisāra kungs, Protams, ka mums ir jārīkojas nekavējoties, bet mums ir bijis jārīkojas nekavējoties jau gadiem ilgi, jo tas atstāja milzīgu ietekmu uz iedzīvotāju dzīvi, un viņi nesaprot, kāpēc viņus neaizstāv pret šādām maldinošām sabiedrībām. Tāpēc es aicinu komisāru, ka nekavējoties nozīmē tik tiešām tagad. Paldies! Paldies uh, Harkins kundzei, un tagad vārds ECR grupas vārdā Stevensen kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs pilnībā piekrītu Harkins kundzes nu pat teiktajam. Manā vēlēšanu apgabalā Skotijā tieši vecāki cilvēki, cilvēki, kas. Uh, vada viesu namus, kļūst par upuriem šādai te kriminālai uh, darbībai, jo viņi uh, eh, nosūt šos datus uz ziņu sabiedrībām, saņem pēc tam rēķins par tūkstošiem eiro, kas ir jāmaksā, un viņus, viņi ir nobijušies no eh, šīm vēstulēm, kuras saņem no uzņēmumu uh, juridiskajām, juridiskajām nodaļām. Uh, Šie cilvēki nosūta savus uh, datus eh, šiem uzņēmumiem, un mums ir jācenšas uh, aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus, slēdzot šādas uzziņu sabiedrības. Uh, Tikoties ar cilvēkiem, es saku, gluži vienkārši nosūtiet šiem, šīm sabiedrībām vēstules un pasakiet, ka turpmāk viņiem jāvēršas pie manis, un tad jūs neko vairāk par to nedzirdēsiet. Paldies! Paldies Simpson kung, Stevenson kungam. Tagad vārds Taylor kungam uz vienu minūti zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Eh, mums ir nepieciešama eh, šī rezolūcija. Lai arī mums ir 2006. gada direktīva, ir eh, pierādījies, ka tā nedarbojas pietiekam labi. Sabiedrības, par kurām mēs dzirdējām, gluži vienkārši um, ļaunprātīgi izmanto iespējas, un es uzskatu, ka jo īpaši nepieņemami ir tas, ka tiek radīts eh, šāds kaitējums cilvēkiem, kuriem nav eh, līdzekļi, lai maksātu. Eh, tie ir reketieri un izspiedēji, kas vēršas pie cilvēkiem, un es domāju, ka mums ir jādod signāls, ka ja piedāvājums šķiet pārāk labs, lai tas būtu patiesa, tad iespējams, ka tā arī ir. ir. Iespējams, ka runa te tik tiešām ir um, par briesmīgām sabiedrībām, kuras mums ir jāaptur. Es pilnībā piekrītu tiem, kas aicina komisiju pieprasīt no dalībvalstīm adekvāti īstenot direktīvu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Klarkungam uz vienu minūti. I know the European City Guide best. And in spite of attempts to close it down, this menace... Um, neraugoties uz uh, centieniem to visu izbeigt, tomēr nekād, nekas nav uzlabojies šajā situācijā. Un uh, šīs uh, ļaunprātīgās firmas var vērsties arī pret uh, um, uzņēmiem, kas darbojas likumīgi, un problēma joprojām turpinās, un es joprojām turpinu par to runāt. Kāpēc manas valsts uh, valdība nevar aizsargāt savus uzņēmumus? Uh, pret to, kas nāk no Eiropas Savienības. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības kaitīgo ietekmi, ir no eh, likvidētas robežas, pie mums iebrauc, iebrauc imigranti lielā skaitā. Paldies! Nākamie runātāji Bujāna kungs, lūdzu. Madame la Présidente, Priekšsēdētāji, komisārkungs, cienījamie kolēģi, mēs varam apkopot situāciju, uh, sakot gluži vienkārši, ka šie uzņēmumi ir uh, iesnieguši, čets, eh, ir, mēs esam saņēmuši 400 lūgumu rakstus un runa ir par 50 tūkstošiem uzņēmumu un uh, personu, kuras ir uh, skārus, uh, skārus šādu gadījumu, viņiem ir jāmaksā 1000 eiro trīs gadu laikā, kā jau teica Busutel kungs. Un šie dati tikai daļēji parāda to, cik milzīga ir šī problēma. Uh, bieži vien uzņēmumiem rodas uh, tāda izdevuma, ka gluži vienkārši viņi nespēja turpmāk darboties. Un šādas te prakses gadījumā iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav iespējas vērsties pret šīm sabiedrībām. Mums ir jācenšas vērsties pret šiem uzņēmumiem, lai pārtrauktu šādu maldinošu praksi. Tāpēc varbūt ir jāpārskat direktīva par maldinošu un salīdzinošu reklāmu, un šī pārskatīšana ir jāpātrina, ņemot vērā to, eh, cik lielā mērā uzziņu sabiedrības izmanto situāciju. Mums ir jāsagatavo arī saraksts, kurā būtu iekļauti šie uzņēmumi, kas nodarbino, nodarbojas ar maldinošu praksi. Un mums ir tādējādi uh, iespēja radīt instrumentu, lai vērstos pret šīm sabiedrībām. Un mums ir jāvēršas pret šīm sabiedrībām, jo pat ja mēs uzliekam sodus šādām sabiedrībām, bieži vien tie nav pietiekami augsti, lai uzņēmumi turpmāk tā vairs nerīkotos. Paldies! Paldies, un tagad. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, Eiropas komisija ir noraizējusies un saprot Eiropas parlamentu. Tas izklausās ļoti labi, bet mēs jau gadus gaidām, lai, kad komisija beidzot sāks darboties. Busutilkungs izstrādāja ziņojumu iekšējās tirzniecības, iekšējā tirgus komiteja atkal un atkal aicina komisiju kaut ko darīt un cilvēki joprojām turpina gaidīt, kad viņiem kāds palīdzēs. Visvairāk cieši mazie uzņēmēji, viņiem nav naudas, lai aizstāvētos tiesā, un pagājušajā nedēļā es saņēmu vēstuli, kur man jautā, kā lai es aizsargājos, man nav naudas, es nevaru noalgot advokātu. Mums beidzot ir jāizstrādā efektīvi līdzekļi, lai cilvēki tiktu atpestīti no šīs sērgas, kas joprojām izpildās. Paldies! Jūs ļoti labi ievērojāt runu Stīleres kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Šie uzņēmumi apdraud mazos uzņēmumus Eiropā, un šīs firmas ne tikai kaitē mazajiem, uh, mazajiem uzņēmumiem, uh, bet apdraud arī Eiropas Savienību, jo mēs vilcinamies, mēs neko nedarām un galu galā Eiropas Savienībai vajadzētu parūpēties par mazajiem un neaizsargātajiem. Un līdzīgi kā daudzi citi kolēģi, es runāju par šo jautājumu jau daudzus gadus un joprojām nekas nenotiek. Un kāpēc? Mēs pulcējamies, pulcējās iesaistītās puses un partneri, un vienīgais, ko mēs redzam, mums liek gaidīt vai lūdz gaidīt līdz nākamajam gadam, mums beidzot ir jāsāk rīkoties, vai komisija uh, neplāno izstrādāt tiesiskās aizsardzības līdzekli, kā šos krāpniekus nolikt pie vietas. Paldies! paldies. Prendergastas kundze. Eiropas parlaments saņēmis eh, tūkstošiem un simtiem eh, lūgumrakstu par šādu uzziņu sabiedrību darbību un bieži vien pavisam nevainīgi uzņēmumi nokļūst ļoti lielās grūtībās, jo gluži vienkārši viņu rīcībā nav naudas, lai cīnītos pret šādām uzziņu sabiedrībām. Šīs uzziņu sabiedrības bieži vien vēršas pie uzņēmumiem, kas atrodas citās dalībvalstīs, tādējādi rodas juridiskā neskaidrība šiem uzņēmumiem. Gluži vienkārši uzņēmumi nezin, kā eh, šī situācija darbojas citās valstīs, un, protams, uzziņu sabiedrības izmanto šo situāciju. Lai arī komisija skaidri paziņojas, ka direktīva par maldinošanu salīdzinošu reklāmu nepieļauj šādu uzziņu sabiedrību darbību, tai tomēr ir jāparaugās arī uz to, kā šī direktīva tiek transponēta dalībvalstīs, lai nodrošinātu uh, to, ka Eiropas Savienības pilsoņi vienlīdzīgi tiek aizsargāti visā Eiropas Savienībā. Tas, ka šo direktīvu ir transponējuši dalībvalsts, nenozīmē, ka eh, šie pasākumi ir vispat, visaptveroši un ir saskaņā viens ar otru. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds raptīkungam kundzei uz vienu minūtu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Negodīgā mm, uzņēmē darbības praksa ir burtiski tā kā ūdens. Tā visur izsūcas cauri. Mēs runājam par diviem jautājumiem. Pirmām kārtām ir direktīva, kurā ir dažas problēmas. Tā ir 2008. gada direktīva. Un otra uh, problēma ir uh, regula par sadarbību starp dalībvalstīm. Komisārkungs. kungs jums bija iespēja uzklausīt visus parlamenta deputātus un visi jūs atbalsta. Jums jādarbojas ātri, jo laiks šajā uh, izpratnē nozīmē tiešām naudu, un trīs gadi jau ir pagājuši. Trīs gadi, kuros uh, šie cilvēki, kas ir kļuvuši par uh, upuriem uh, šādu maldinošu uh, uzziņu sabiedrību darbības dēļ, cieši krāpnieki dara dzīvi grūtu maziem uzņēmumiem. Mazie uzņēmumi ir ES e ekonomikas pamats. Paldies! Paldies, Raptīkung, un tagad Tarabēlas kungs. Priekšsētājs kundze, komisāra kungs, targie kolēģi, jā, ir absolūti nepieciešams zināt, vai direktīva par maldinošu un salīdzinošu reklāmu pareizi ir transponēta visās ES dalību valstīs. Bet mums jāpievēršas um, nekavējoties arī citiem a, uh, būtiskiem aspektiem šiem problēmām un tie var a, arī skart citas krāpnieciskas darbības formas pārobežu a, um, a, kontekstā. Pirmkārt, jādod informācija patērētājiem, tas jādara komisijai, un nav normāli, ka aizvien vairāk pilsoņu cieši no krāpniecības. Otrkārt, a, upuriem vajadzētu uh, dot iespēju apvienoties uh, un kolektīvas prasības iesniegt, un to mēs prasam jau 20 gadus. Un treškārt, ir nepieciešams trīs alternatīvas risinājums, iespējas, lai varētu pretoties šiem krātniecībai. Komisārkungs, mēs sagaidām no jums konkrētu un ātru darbību. Paldies! Paldies! Tagad brīvais mikrofons. Interesants jautājums, daudzi vēlas runāt, visiem diemžēl nebūs tāda iespēja, nav tik daudz laika, došu vārdu pieciem deputātiem. Kelī kungs, lūdzu. Mana pozīcija neatšķiras no kolēģu teiktā, un arī manā man vēlētāji ir sastapušies ar šo problēmu. Šie uh, uzņēmumi darbojas ļoti plaši. Es saprotu, ka 2001. gadā Katalānijā augstākā tiesa uh, apspried šo jautājumu. Jautājums ir apspriests arī Beļģijas tiesā, bet ar to, acīm redzot, nav pieticis. Mums ir jā jāinformē cilvēki, jāaicina viņus būt ļoti uzmanīgiem, neielaisties darījumos ar šiem, krāpnie, šiem krāpniecības firmām. Un vai nu ir jāpiespiež šī uzņēmuma pārtraukt darbību, vai jāliek uzņēmēs restēm. Paldies! Tagad lūdzu nākamā runātāja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 pret eh, krāpniecību. Jāsver, ka šie uzņēmumi darbojās pārrobežu mērogā, bieži tie, to sēdekļi ir trešajās valstīs, un Eiropas eh, komisija nezinu, kāpēc nedarbojas. Eiropas komisijai vajadzētu veidot melno sarakstu no šīm firmām. Uh, Un mums ir vajadzīga ne tikai eh, tādam, tāds labs likumdošanas risinājums, mums ir vajadzīga arī ātra procedūra, lai mēs atbrīvotu cilvēkus no šīs sloga un jāiesaista Eiropols. Paldies, Sinklovas kundze, lūdzu. Slovo Eh, nekalé praktiky některých tzv. Liels paldies! Maldinoša um, prakse, kur īsteno uzziņu sabiedrības, joprojām ir nopietna problēma. Šie, šī sabiedrības apiet likumu, un daudzas personas un uzņēmumi nevēršas tiesā. Taču ir jāatzīst arī, ka mums ir diezgan absurda likumdošana, kas eh, neļaus sev aizstāvēt šīs te sabiedrības um, izmanto situāciju un, diemžēl, arī izmanto to, ka likums nav pietiekami stingrs. Formāla likuma ievēlošana um, ļauj šādiem sabiedrībām darboties nesodītām un nav pietiekama upuru aizsardzība. Tāpēc arī jautājums komisijai, kā tad dalībvalstis tiek galā ar šo problēmu, kā tās īsteno direktīvu par maldinošu un salīdzinošu reklāmu. Mēs nevaram atrisināt šo problēmu, neuzsāko, neiesaistot aktīvā veidā dalībvalsts, jo pretējā gadījumā lūgumrakstu skaits tikai palielināsies. Paldies, tagad vārds Švabkungam uz vienu minūti. Komisāra kungs, Priekšsēdētājs kundze, mm, tautas partija atbalsta domu, ka mazos vidējos uzņēmums jāatbrīvo no šīm uh, maldinošām uzziņu sabiedrībām. Uh, kas it kā uzņēmiem kaut ko gribētu dot, bet um, būtībā tikai rēķins tām piestādi. Komisāra kungs, jūs norādījat uz to, ka 2006. gada 114. direktīva piedāvā juridisku risinājumu iespēju, bet dažās dalībvalstīs tas acīm redzot nav izdevies. Un tajās dalībvalstīs, kurās šī problēma ir īpaši liela un kur uh, pārobežu kontekstē īpaši daudz šādu gadījumu ir. Uh, Mēs gribētu, lai šeit mēs, nu, burtiski pie saknes uh, šo problēmu izravētu un pēc iespējas ātri atrisinātu problēmu. Es domāju, ka, nu, tāda ļoti plaša darbība uh, diez vai būs efektīva, jo problēmu var lokalizēt un uh, dažas dalību valstis ir īpaši skarts un tām vajadzētu palīdzēt. Paldies! anuarele profesionale reprezintă una dintre cele Paldies, priekšstādātājs Konze. Uziņu sabiedrības eh, ļoti plaši eh, izmanto visas iespējas. Tām um, dažām ir ļoti labs prestižs, un uh, Eiropas patērētāji tiem uh, uzticas. Bet ir arī tādas uziņu sabiedrības, kas darbojas maldinošu. Šī prakse jāpārtrauc, un to vajadzētu arī tā, uh, kā direktīvu uh, attiecībā uz salīdzinošo un maldinošo direktīvu reklāmu precīzi pielieto. Es domāju, ka šīs direktīvas pārskatīšana varētu būt nepieciešamos instruments, lai apkarotu minēto negatīvo fenomenu. Uh, Mums vajadzētu ļoti mērķorientētus pasākumus veikt un ierobežot šādu maldinošu uzņu sabiedrību darbību. Pilsoņiem vajadzētu dot iespēju tieši vērsties eh, tiesās. Paldies! Hafner kungs, es eh, neredzēju, ka jūs jau ilgu laiku eh, prasījāt vārdu. Lūdzu! Jā, priekšsēdājas kundze, komisārkungs, dārgie kolēģi, man liekas, ka tā ir patiesi Eiropas problēma. Un mēs dzirdam to no dažādu valstu pārstāvjiem. Mana pašam arī ir vesela mape ar šādiem gadījumu aprakstiem. Jāsaka, un arī es visdrīzāk iekristu uz lielāko daļu piedāvājumu. Mēs vairāk kārt par to esam diskutējuši. Mums ir direktīva, uh, 2008. gadā pieņemts, 2008. gadā lūgumrakstu komitejā par šo jautājumu runājām arī plenārsēmē, un problēma turpina pastāvēt, tāpat uh, kļūst lielāka. Oettinger kungs, es uzklausīju to, ko jūs teicāt sākumā. Liekas, ka jūs saprotat šo problēmu. Jaunam komisāram varbūt ir jaunas iespējas darboties. Es gribu jūs lūgt pievērsēties nopietni šim jautājumam. Liekas, ka tas ir neliels, bet ekonomiski tas ir plašs, jo tas īpaši skar MVU un uh, eh, vienpersonu ģimenes uzņēmums, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls un mūsu uh, sabiedrības pamats. Un ja neizdosies to pārtraukt visās dalību valstīs un to, ka direktīva efektīvi darbotos visās valstīs, tad kaitējums būs aizvien lielāks. Paldies! Paldies, brīvā mikrofona procedūra noslēgta, un tagad uh, uzstāsies komisāra kungs, Oettinger kungs, lūdzu. Priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi deputāti, paldies par uh, šo plašo un vienoto pozīciju, kādu jūs šeit paudāt deputāti ir uh, ļoti uh, aktīvi iesaistījušies. Stāstīšu Redingas kundzei par to un aicināšu arī līdz gada beigām uh, paziņojumu par Eiropas spēkā esošām nacionālām tiesībām izteikt un uh, akcentēt pozitīvos un arī punktus un arī trūkums. Mums pirmkārt jāsaka, ka direktīva 2006. 114 ir īstenota dalība valstīs. Uh, Tātad mums nav viss transponēšanas problēma nacionālajās tiesībās, bet gan pirmkārt pārrobežu gadījumos. Tādēļ, ka sadarbība nevienmēr ir optimāla uh, starp dalību valstu iestādēm. Daudzkārt tādi gadījumi, ka, nu, daudzi šādi uh, gadījumi nemaz netiek uh, sodīti. Un bez tam trūkst uh, um, sodu sistēmas, un tas ir, gan, tas ir dalība valstu kompetencija, gan materiālā ziņā sodu, gan arī um, iestāžu, uh, prokuroru, tiesu uh, darbs, tā ir valsts kompetence. Un treškārt, direktīva pieņem 2006. gadā ietver sevī negodīgu uh, darbības praksu, uh, um, saiknē starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tā neietver sevi šādu praksu starp uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas nozīmē, ka tā pirmām kārtām aizsargā privāto pilsoni a, uh, pret šīm a, uh, maldinošām sabiedrībām, bet neaizsargā pilsoni kā um, amatnieku, uzņēmēju, um, uh, MVU uh, īpašnieku, ģimenes uzņēmumu vadītāju. Uh, un tā tālāk. Bet tieši tas ir tas būtiskais punkts. Direktīva jāpaplašina, jāpaplašina direktīvas apvērums uz uh, darījumiem starp uzņēmumiem. Un tieši šis punkts toreiz likumdošanas procedūrā lielākajā daļā um, dalībvalstu nerada atbalstu. Dalībvalsts to negribēja. Proti ļoti apzināti atsaucās uz šo Eiropas uh, risinājumu proti eh, koncentrēja uzmanības uz um, prakses pārtraukšanu starp krāpniekiem un pilsoņiem, un uh, nevis uz uh, krāpniekiem un uzņēmumiem. Un tagad uh, situācija izraut no tālreizējās situācijas, un šāda situācijas attīstība, protams, toreiz nebija ne, plāna. Toreiz direktīva bija ļoti ambiciozs Eiropas projekts, un toreiz uh, komisija uh, bija norūpējusies. Uh, ka visu priekšlikumu varētu nepieņemt un ka vispār nebūs tādas direktīvas. Ja komisija pastāvēs uz plašāku aptvērumu, proti krāpnieks pilsoņus, un tad varbūt iespējams, ka šāda situācija, kādu jūs šeit konkrēti aprakstījāt, un arī tie dati, kādi ir komisija pieņem, pieejami, varbūt, ka tādi nemaz nebūtu bijuši. Uh, Tātad nākošo gadu laikā mums ir jāpaplašina aptvērums ar šo daļu krāpnieks pilsoņus. Un noslēgumā jāsaka, ka ir dalība valstis, kurās arī attiecības, teiksim, pilsonis, krāpnieks pilsonis ir samērā labi gan sodu pielietošanas sistēmā. Beļģija, Francija un Austrija ir šīs valsts un ir citas dalība valstis. Jūs stāstījāt par dažām, kurās tieši šī uh, daļa viņu nacionālajā likumdošanā nav īpaši labi atrisināta. Un pēc, redzēsim, vai pēc gada šīs dalība valsts piekritīs tādam vienotam Eiropas plašam risinājumam, kurš aizsargātu arī pilsoņus, kas ir uzņēmēji. Paldies! Paldies, paldies komisāra kungam, dārgie kolēģi un kolēģis! Ir arī rezolūcijas priekšlikums, lūgumrakstu komiteja to ir iesniegusi, balsojums būs pulksnes 12. par šo rezolūcijas priekšlikumu. Līdz ar to diskusijas.